Good afternoon, dear colleagues. Thank you. Labdien, godātie kolēģi, paldies par pacietību. Plenāra sesija joprojām notiek. Būs plenāra sesijā skatījis jautājumu par Eiropa padomi, bet nu tagad būtu laiks uzsākt darbu mūsu Lībe komitejā, tur, kur mēs apstājāmies šorīt. Devītais punkts. Atceraties, ka šorīt uh, mēs uh, astoto punktu pārcēlām, jo Gals kundze referente nav šeit. Vismaz pagaidām, tādēļ Tad skatīsim devīto punktu. Migrēšana no Schengens informācijas sistēmas uz otrās paaudzes Schengens informācijas sistēmas izdīvi. Grozījuma izdarīšana lēmumā 2008.839. referents Koljokungs. Desmitais punkts attiecas uz migrēšanu no Schengens informācijas sistēmu uz urās paudzes Schengens informācijas sistēmu. Eh, padoms regulu. Mēs skatīsim abus šos jautājumus kopā, 9 un 10. Tīs eh, diskusijas par grozījumiem, kur ir iesniegti. Uh, šīm diviem ziņojumiem, kurus izrādīja Kaljo kungs par šaņēns eh, informācijas sistēmu migrēšanu uz otro, otrās paaudzes grozījuma iesniegšanas termiņš 2010. gada 15. marts. Astoņi grozījumi ir iesniegti katram ziņojumam. Budžeta komiteja nāk uz klajā ar atzinumiem par abiem ziņojumiem. Tādējādi referents šajā sakarā. Jābraukums, grozījumie un atzinums ir nosūtīts Lībe deputātiem 26. martā. Tādējādi uzklāsīsim Kailju kungu. Un tālāk vārds tiks dots arī komisijai un prezidentūrai. Balsojums ir paredzēts nākamajā Lībe komitejas sanāksmē. 27. aprīlis un 28. aprīlis. Lūdzu, piefiksējiet, ka balsojums notiks 27. un 28. aprīlī. Lūdzu, Kaliekungs, ar jums. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por agradecer a todos os colegas. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos visiem kolēģiem, kuri ir iesnieguši grozījumus maniem ziņojumiem. Alvaro kunga gru, atzinu komentējuši, liels paldies viņam par to un var piekrist budžeta komitejas izteiktajam priekšlikumam Tā ir vienošanās ar sociālistiem, ALDI un EPP politiskajām grupām. Esam nākuši klajā ar kopīgu piedāvājumu. Man ir vairākas bāžas par 17 un 18 grozījumiem. Un tomēr es balsošu arī par šiem labvēlīgi. Man ir vienmēr bijusi sajūta, ka Šī menedžmenta grupa, kur ir izveidota, lai varētu palīdzēt komisijai, globālā programma menedžmenta grupa, tiem būtu jābūt tādiem maziem, mazājiem grupai, tiem ir jābūt ekspertiem, kur runā tikai un vienīgi par tehniskiem jautājumiem. Tāpat laikā esmu arī konstatējis, ka padome vēlas tomēr paplašināt šo grupu. Un vēlas tur iekļaut arī citus eksperts no komisijas. Man ir jāteic, ka var piekrist Aleksandra Alvaro pieejai. Manuprāt, tai jābūt mazai grupai. Ja mēs uh, tur paredzam vēl papildus institucionālos ekspertus, es īsti neredzu, kā vārdā, kādēļ to darīt. Divas iespējas tādējādi ir mūsu rīcībā. Vai nu mēs atgriežamies pie sākotnējās idejas, maza tehniska rakstura grupa, uh, vai arī jāatver šī grupa tādējādi visām institūcijām un ne tikai komisijas ekspertiem. Es labprāt vēlētos balsot par Jā Alvaro, par Alvaro kungu grozījumiem, priekšlikumiem. Tomēr es uzskatu, ka sākotnējais modelis bija krietni labāks. Jābūt šai grupai mazai un tā jārisina tikai vienīgi tehniski raksturi jautājumi. Vēlos arī pateikties sociālistu grupas komentāriem. Jūs šeit runājat par dātu stiprinātu aizsardzību. Protams, ka ir nepieciešams to nodrošināt. Tāpat laikā. Tā vietā, lai mēs par to runātu 5. pāntā, par to vajadzētu drīzāk runāt 14. pāntā. Bet nu, tas ir, protams, tikai tāds tehnisks jautājums, kur to labāk iekļaut. Un, kad mēs runājam, runāsim par balsojumu, tad es arī piedāvāšu šādas izmaiņas un ceru, kolēģi man varēs atbalstīt. Ja kurā gadījumā priekšsēdētāji vēlos atgādināt, ka mēs vienojāmies ar padomu par ilgtermiņu vīzām Padu lēmums ir pieņemts un stājās spēkā 5. aprīlī. Ir arī kopīga institucionālā deklarācija par to, ka mums ir jāvirzās uz dāta aizsardzības uh, noteikumu pārskatīšanu. Ja SIS 2 joprojām vēl nebūs stājies spēkā un būs paredzēti kādi kavējumi. Par pārējiem grozījumiem Nezinu, vai kolēģis ir šeit, bet vienīgais ir grozījums, kuram nevar piekrist, ir 17. grozījums. Jo dokumenta sākotnējā versijā datu aizsardzības līmenis ir augstāks nekā tad, ja mēs piedāvājam, pieņemam šo 16. priekšlikumu. Un sarunās ar padomu un komisiju Libe komiteja ieteica, ka šī data jācieš pēc gada. Mēs vienojamies, tam ir jānotiek pēc gada, bet vēlākais pēc trim gadiem. Tas sniedz dalību valstī nelietā delastību. Lai dalību valsts varētu lemt par šo termiņu. Nu, viens kunga priekšlikums. Paredzēja trīs gadus kā standārta termiņu. Tas nešķiet tik labs kā kompromiss, kur, par kur esam vienojušies. Lūk, priekšstādētāji, tādi ir mani komentāri. Paldies! Thank you, Mr. Koejo. Paldies, Koejo kungs. Pirms uzklausām prezidentūru un komisiju. Alvaro kungs, vēlties vēl ko sacīt? Nē? Nekādu komentāru? Labi, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji galveno kārtu visam īsi. Sadarbība ar Kēlju kungu bija lieliska. Ļoti labi kvalitāti. Mēs sadarbojamies gan komitejās un Esmu arī ļoti priecīgs dzirdēt, ka viņš var atbalstīt mūsu piedāvātos grozījumus. To jau mēs arī norādījām iepriekšējā reizē. Pavisam īsi atkārtošu, ka grozījums, kurus esam iesnieguši, mēs nevēlamies mazināt uh, SIS-2 attīstību. Mums ir nopietnas bāžas par naudu. Vairāk 80 miljonu eiro, kas jau ir iztērēti, investēti šajā projektā. To varam interpretēt ļoti dažādi, interpretēt uh, šos veiktos testus, veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi. Tas būtu atkarīgs no dalību valsts, kurai jūs uzdodat šo jautājumu. Bet esam ļoti priecīgs, ka mums ir konsekventa pieeja. Un paldies! Paldies, Alvaro kungs! Prezidentūra lūdzu vārds jums! Muchas gracias, señor presidente. Much... Paldies, dārgo priekšsādī. Paldies Koēliju kungam, paldies Alvaro kungam, kuri deva lieliskus skaidrojumus par notikušo. Padomas prezidentūra par, pašlaik uzskata, ka to personu gatavībā, ar kurām mēs tikšamies, ir eh, ļoti, ļoti laba. Ir apspekti, kas, par ko varētu debatēt, ņemot vērā, ka padome vienmēr var uzņemt, uzņemties jebkādas garantijas, kas nodrošina paaugstinātu drošības līmeni attiecībā uz informācijas sistēmām. Ir pilnīgi skaidrs, ka padome pašlaik izskata tekstu, kas saistīts ar pārēju starp informācijas sistēmām, un līdz ar to nepieciešams garantēt darbu uz robežām, policijas darbu ikdienā. Mums ir nepieciešama pārēja ar visām garantijām, un mēs uzskatām, ka šīs garantijas ir un par to jau ir spriests padomjas darba grupā. Mēs uzskatām, ka šis instruments, migrācijas instruments, ļauj pāriet pie otrās paudzes sistēmas ar visām rezultātu garantijām. Gribētu piebilst, ka tomēr ir kāds aspekts, kas mūs uztrauca visā debašu laikā padomjas darba grupā. Runājot par 17. grozījumu, ko Koelju ko, eh, kungs koman, komentēja. Globālā, programmas globālās uzraudzības pārvaldības grupa ir tehniska. Mas, maksimālais biedru skaits ir noteikts. Maksimums desmit eksperti, divi var būt no komisijas un astoņi no dalību valstīm. Vienīgais izņēmums šim darba grupas biedru skaitam ir tā, kā ekspertus nosaka dažādas dalību valstis, tad, ja mēs gribam nodrošināt darbu kontinu, kontinuitāti, tad vajadzētu, lai būtu pašreizējās prezidentūras eksperti, kas varētu piedalīties darbā, lai nodrošinātu darbu kontinuitāti. Visā pārējā Es nebūtu neapšaubu parlamenta, Eiropas parlamenta vēlmi piedalīties ekspertu grupā un varu teikt, ka es pats, kā padomnieks un pārstāvis Šengenas informācijas eh, sistēmas pastāvīgajā pārstāvniecībā, protams, tehniskajā ziņā, man nav paraduma piedalīties šādās sēdēs, un man jāsaka, ka tur ir ārkārtīgi tehnisks raksturs šīm sēdēm. Mēs labi apzināmies padomē, ka parlamentam jebkurā brīdī ir jābūt informētam par diskusijām šajā jautājumā, un es domāju, ka tā ir praksa, pie kuras pieturas Spānijas prezidentūra. Es domāju, ka iepriekšējās prezidentūras tieši tāpat ir darījušas, un parlaments ir informēts par rezultātiem. Šī projektu globālās pārvaldības grupa ir ekspertu grupa, kas būs atkarīga no vienas no komitejām, kas darbojas komisijā. Sas attiecībā uz projektiem, par ko komisija ir atbildīga. Tas saskana ar komitoloģijas procedūru. Tā tad būs pamatoti teikt, ka es nezinu, vai pārstāvība šai grupā ir proporcionāla. Runājot par datu pārraidi, mēs pilnībā piekrītam tam, ko teica Koeliju kungs. Gribētu piebilst vēl kādu vārdu par brīdi, kad pārējie, ja migrācija varētu notikt. Un komisija varēs jums sniegt detalizētāku informāciju eh, vēlāk, bet eh, prezidentūra, var teikt, ir bijusi beigu sēde, lai noteiktu galīgos nosacījumus projektam, un padome ir visnotaļ optimistiski noskaņota un uzskata, ka šķēršļi ir pārvarēti un palikuši mums aiz muguras. Par to mēs debatējām padomjas darba grupās, komitejās, un es domāju, ka mēs varam būt droši, ka migrācija, ja pārējā, notiks visdrīzākajā laikā. Paldies. La komisión, quiero tomar la palabra. Vārds komisijai. Merci, monsieur le président. Je, je... Paldies, priekšsēdi. Runāšu salīdzinoši īsi. Vispirms gribu pateikties eh, Libe komitejai par konstruktīvo pieeju par šiem diviem dokumentiem. Aprobežošos ar trim vispārīgām piezīmēm. Pirmā attiecas uz iespēju, ko parlaments atstājas sev attiecībā uz SIS-2 budžetu Runa, protams, ir par parlamenta prerogatīvu, un šeit komisija nekas nav komentējams. Komisija vienkārši gribētu uzstāt uz to, ka ir nepieciešams, lai būtu skaidra un efektīva procedūra, lai piešķirtu fondus, lai projekts veiksmīgi virzītos uz priekšu par piešķirtu līdzekļus, lai nebūtu šķēršļu veiksmīgai virzībai. Otrā piezīme saskan ar to, ko teica prezidentūra. Uh, un tas attiecas uz projekta pārvaldības pie pilotāžas grupu, nu, netik skeptiski attiecībā uz eh, plašāku publiku šai grupā. Tā ir tehniska ekspertu grupa, kas dod padomas komisijai par tehnisko pārvaldību eh, projektā SIS-2 Es tur vienreiz piedalījos un varu teikt, ka diskusijas ir ļoti, ļoti tehniskas un, un tiem, kas nav eksperti, ir grūti saprast, kas tur vispār notiek. Un mums ir zināmas bažas, ka ja mēs atvērsim uh, dalību šajā grupā no institūciju pārstāvjiem, tad pastāv politizācijas risks. Uh, bet Pagaidām efektivitāte ir bijusi nodrošināta pateicoties dalībnieku um, elastībai, un man ir zināmas šaubas, es teiktu, vai tiešām ir nepieciešams palielināt šo pārstāvniecību. Mana pēdējā piezīme attiecas uz 15. un 16. grozījumu, proti apsvērumi par datu aizsardzību. Komisija uzskata, ka pašlaik nav nepieciešams, lai mums būtu papildus panti datu aizsardzības jomā tā vienkāršā iemesla dēļ, ka līdz migrācija jau pastāv juridiskais ietvars, Šengenes konvencija, un tad, kad sistēma darbosies, jau tas ir pēc pārējais, vispārējie noteikumi datu aizsardzības jomā 45.2001 regulā tiks pilnībā piemērota, un turklāt ik viens, ik viena no sistēmām, kas būs uh, Atvainojiet, es te palikšu varbūt eh, eh, šeit eh, runāt par šo punktu tālāk. Nē, nu, atvainojiet, saka runātājs. Grozījums numur 16 attiecās uz uh, automātisku dzēšanu pēc trim gadiem. Komisija tāpat kā referents uzskata, ka šis noteikums sniegtu zemāku aizsardzības līmeni nekā pašlaik dokumentā paredzēts. Līdz ar to a priori komisija nebūtu labvēlīgi noskaņot attiecībā uz šo griezumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gracias a la comisión. Creo que ahora podemos. Paldies komisijai. Es domāju, ka mēs jau varam uzsākt debatas tagad. Un šeit eh, komitejā Alvaro kungs lūdzu vārdu. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, un auch dank an den Rat und die Kommission für die Ausführung zu den Paldies priekšsēdētāji, pateicos eh, padomēju komisijai par šiem paskaidrojumiem par 17. Mēs varētu vienoties, ja padomu un komisija jums varētu garantēt to, ko eh, garantīs, ka Es saprotu, ka ir ļoti liederīgi, ka ir nepieciešama šāds eh, tehniskā ekspertu grupa. Un es saprotu, ka šīs sanāksmes ir ļoti sarežģītas. Tad no šī viedokļa es uzskatu, ka ja mums būtu garantijas arī no abām pārējām institūcijām, ka runa ir par desmit locekļiem šajā grupā un uh, viss. Tad mēs varētu arī panākt vienošan, uh, vienošanos. 18. grozījums par regulu. Vajadzētu paredzēt arī periodiskā ziņojuma iesniegšanu parlamentam. Es nezinu, vai komisija par to jau domājusi. Būtu ļoti liederīgi. Varbūt jūs arī varētu norādīt, vai jūs varat piekrist šai idejai. Protams, tas neatiec tikai uz komisiju, bet arī uz padomu. 15. grozījums. Te nevar piekrist komisijas sacītajam. Tas, ko mums šeit piedāvā kolēģis, te ir vairāki pasākumi, kur tiek īstenot, lai varētu novērst datu noplūdi. 20. Uh, tā regula neparedz uh, šādu nosacījumu. Pavisam nesen tikai ir ieviests eh, šāds nosacījums. Mēs nezinām, vai tas tiks paredzēts 95, eh, 56 regulā, bet mēs nezinām, vai 95, eh, 56 tiks piemērots tādā gadījumā, grozījums būs atbilstīgs. Ja vien komisija man neap stiprin pretēji, jo kādas direktīvas stājas spēkā, bet man nav šāda iespēja. 95. 56. nav attiecīgi nosacījumi par datu noplūdi. Gracias. Senor Enziu. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând... Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka uh, Man prieks sadarboties ar Ilju kungu, man tas ir bijis ļoti patīkami, tāpat kā ar Alvaro kungu. Mēs ļoti labi, protams, sastrādāties. Tālāk, pirmā lieta, ko es gribētu pavēstīt šai komitejai, ir ir tas, ka jābūt lielākai caurskatāmībai par to, kas notiek šajā jomā. Pagaidām mēs īsti nezinām, vai pārējais tests ir bijis veiksmīgs. Mums nav konkrētas informācijas. Vēl es gribu atgā, atbalstīt Alvaro kungu par 15. grozījumu. Es piekrītu, ka to var pārcelt uz 14. grozījumu. To nevajag pavisam izmest laukā no ziņojuma, bet tikai pārcelt. Tas ir tāds ārkārtējs pasākums, un tādu nevar būt par daudz, ja mēs runājam par datu aizsardzību. Paldies! Un es ceru, ka ļoti drīz mēs gūsim panākumus šajā darbā. Vairs neviens eh, nevēlas neko sacīt, nejautāt deputāti? Nē, tad eh, vārds jums, Kailija kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt tikai par 17. grozījumu, par to problēmu, kas ir tur. Būsim skaidri runāsim, es dotu priekšroku eh, tam risinājumam, kad ir slēgta tehniska grupa Tātad šī te valde. Un kā es jau teicu, komisijai būtu labāk, ja komisija varētu atbalstīt šo te valdi. Diemžēl tikai pēdējā brīdī šī te eh, pārvaldības valde tika izveidota. Uh, Ideja bija tāda, ka tiktu saicināt eksperti no dalību valstīm, lai nodrošinātu labu tehnisko ekspertīzes līmeni, attiec, nu, tādā pārvaldības līmenī šajā programmā. Bet es nevaru saprast, ja priekšlikums saka pēc tam, ka ir maksimums desmit dalībnieki sanāksmes šīm te vald, šai te valdē. E, tur var piedalīties arī citi komisijas ierēģi, kuriem ir interesi par šīm lietām, un viņi var to darīt uz savu rēķinu. Cik es zinu padome un cik es zinu par padomas viedokli, viņi grib pa paplašināt arī komisijas pārstāvjus un arī dalību valstu ekspertus iesaistīt uh, padomes darba tekstā. Viņi paplašina, palielina šo te mm, sanāksmes apmeklētāju skaitu. Man tas īsti neapmierina, bet ja mums ir jābalso, tad es uh, gribu varbūt nobalsot pār. Ja komisijas pārstāvis, jebkurš pārstāvis un dalībvalstu eksperti uh, var piedalīties bet no parlamenta neviena. Ja parlaments tiek atstumts no šīs te visas lietas, tad es to nesaprotu. Pēc manām domām ir divi risinājumi. Vai nu mēs sakām, ka ir tehniskā grupa ar desmit uh, dalībniekiem, protams, piekrīt prezidentūrai un bez nekādiem citiem dalībniekiem. Uh, Vai arī, ja mēs paplašinām šo te uh, darba grupu līdz ier, jebkuriem ierēģiņiem no padomes un komisijas un dalību valstīm, kāpēc tad arī Eiropas parlaments tur nevar piedalīties? Es ceru, ka mēs atradīsim kādu risinājumu. Es varu strādāt arī pie kompromisa risinājumu Um, kopā ar, ar Alvaro kungu un nāk klajā ar citu teksta versiju. Ja mēs varēsim vienoties ar mm, padomu, bet šī te ir lieta, kuru es nesaprotu. Kāpēc Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, kas netiek pielaists šajā te darbā? Paldies! Thank you. Paldies. Vai prezidentūra vai komisija kaut ko vēlas sacīt, kaut ko papildināt pie referenta sacītā? Nē, acīm redzot, nav nevienam nekas sakāms. Tad es jums atgādināšu, ka balsošana notiks nākamajā komitejas sanāksmē 27. un 28. aprīlī. Es atvainojos priekšsēdētāji, bet es gribētu atbildi uz jautājumu par e, uz vienu no grozīmiem, jo komisija pamatoja, ka to varētu noraidīt ar 95, 64 direktīvu, bet man liekas, nav tādas regulas, e, kur būtu runa par datu pārkāpumiem. Varbūt es vienkārši esmu nepareizi informēts, bet varbūt komisija tomēr var paskaidrot vēlreiz. Majo komisija, vai jūs vēlties vēl ko pateikt? Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Es lieliski saprotu, un mēs visi lieliski saprotam Alvaro kunga jautājumu Mūsuprāt, tomēr jautājums ir nedaudz savādāks. Sakarā ar to, ka pati komisija visā šajā attīstībā ir pakļauta drošības pienākumiem, kas ir ļoti augsti. Šie drošības pienākumi izriet nevis no direktīvas, ko citēja Alvaro kungs, bet no drošības lēmuma, ko pieņēma komisija kas tiek piemērots arī komisija, un līdz ar to komisija ir pienākums uh, saviem līgums, citiem līgumslēdzējiem uh, uzlikt šos nonākumus, uh, lai tiktu sasniegts ļoti augsts drošības līmenis, tāds drošības līmenis, kas sasniedz best players līmeni, kas definēts līgumā. Paldies! Merci. Paldies! Līdz ar to varam izdarīt secinājumu, ka mums ir slēdzams šis darba kārtības punkts un varam pāriet pie nākamā. Runa ir par 11. punktu mūsu darba kārtībā. Aģentūra lielapjoma informācijas sistēma darbības pārvaldībā, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Arī šeit ir mm, referents Koelio kungs, un komisija pastāstīs par savu priekšlikumu, par savu grozījumu ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, kā arī pastāstīs par sarunām ar padomu. Tāpēc mēs uzklausīsim komisijas pārstāvi, tad padomas pārstāvi, nu, un pēc tam mūsu referents Koelju kungs uzstāsies, kā arī citi kolēģi, kas vēlēsies runāt, arī varēs to darīt. Komisijai vārds. Jūs la parole. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi prezentēšu šo grozījumu priekšlikumu regulē par to, lai izveidotu eh, aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā, brīvības drošības un tiesiskuma telpā. Šīs aģentūras darbības centrā būs tādu pasākumu īstenošana, kas saistīta ar informācijas sistēmām, to starp SIS-2, par ko mēs jau runājam, jā, arī viss un Eirodak. Un nākotnē, ar nosacījumu, ka būs juridiskie instrumenti, kas to paredz, aģentūrai varētu uzticēt arī pienākumu attī attīstīt citas IT sistēmas um, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā. Debates padomē par iesniegto priekšlikumu, kas tika iesniegts 2009. gada jūnijā, labi pavirzījušās uz priekšu sagatavošanas grupā, un orientācijas debatēs, kas notika pagājušā gada novembrī padomē, princips, ka šāda aģentūra jāizveido, tika atbalstīts, to devīja absolūtais vairākums no ministriem. Un kāpēc šodien mēs esam šeit? Tāpēc, ka stājoties spēkā Lisabonas līgumam, struktūra tā saucamajiem pīlāriem, kas pastāvēja uh, tieslietu iekšlietu jomā, tagad ir pazudusi. Un līdz ar to priekšlikumi trešā pīlāra ietvaros, runa bija par pakotni, kas saistīta ar pirmo un trešo pīlāru. Šis priekšlikums 2000. Eh, gada jūnijā lēmumam ir novecojis. Savukārt, priekšlikums regulē, kas atbilda pirmā pīlāra darbībā, ir galdā joprojām. Uh, Protams, eh, lēmuma eh, priekšlikums tika atsaukts attiecībā uz trešo pīlāru tā saucamā, pēc tā saucamā omnibusa principa pēc Lisabonas līguma spēkā stāšanās. Eh, saskaņā ar līgumu Eiropas Savienībā ir un komisija ir kompetence, lai izveidotu šādu aģentūru un noteiktu visas darbības principus vienā vienīgā ak tiesību aktā. Un komisija to arī dara 19. martā iesniedzot vienotu priekšlikumu, kuras sekas būtu iekļaut regulas priekšlikumā, kas attiecās bijušo pirmo pīlāru, to novecojušo um, lēmumu, kas attiecās uz trešo pīlāru, un komisija izmantoja iespējas uh, veikt kosmētisko tīrīšanu tiesību aktos, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Uh, aizstājot vārdu kopiena ar savienība un tam līdzīgi. Tas viss ir tīri tehniskas lietas. Šis priekšlikums tika nodots arī valstu parlamentiem, lai tie izteiktu savus atzinumus, un tagad mums, manuprāt, ir lieliskas sadarbības gars, gaisotni izveidojusies, lai mēs varētu par to runāt. Parlamenta loma, protams, būs izšķirošā šīs aģentūras izveidē un pēc tam tālāk tās darbībā. Uh, jo uh, parlaments būs budžeta un kontrolas iestādes attiecībā uz šo aģentūru. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, komisijai, vārds tagad prezidentūrai. Eh, paldies priekšsēdētāji. Kā teica nu, komisijas priekš uh, pastāvis, tam var piekrist, bet es gribētu varbūt vēl. Uh, kaut ko pateikt par esošo situāciju attiecībā uz šo uh, um, provizorisko polu uh, projektu. Pēc uh, tam, kad uh, ministra padomēs darba grupā tika izskatīts jautājums. Uh, pašas grūtības, kādas ir saistītas ar šiem dokumentiem, nu, varbūt uh, ļauj nonākt pie, tomēr pie risinājuma. Un šai aģentūrai piedāvāti divi priekšlikumi. Vispirms centralizēta pieeja, kā tas bija paredzēts sākotnējā komisijas tekstā. Tur ir zināma loģika un vēl viens priekšlikums - decentralizētais šoreiz. Būtu centralizētā aģentūra un decentralizētās pārstāvības. Tāds vidusceļš būtu iespējama um, decentralizācija, bet saglabājot drošības pasākumus, ekspertus un tā tālāk. Un decentralizācija būtu attiecībā uz um, uh, visu, kas ir drošības jomā, un vispārējais paliktu pašreizējā stāvoklī. Uh, prezidentūra pašlaik nu, īsti nevar izteikties par vienu vai otru priekšlikumu, jo joprojām turpinās debatas padomjas darba grupā. Uh, um, mūsu tāds strīdu punkts, kas rodas debatēs, runa ir par tā saucamo slaveno mainīgo ģeometriju. Ar mainīgu dalībvalstu pārstāvniecību tiecībā uz informācijas sistēmām, ar ko nodarbosies aģentūra. Šeit ir grūti nonākt pie vienošanās, runāt par eh, balsojumiem, par eh, izpildu komiteju un tā tālāk. Visi tie eh, konflikta jautājumi, kā jūs zināt, attiecībā uz SIS, viss Eirodak Nostājas dalību valstīm ir dažādas. Ir vēl viens jautājums, kas ir atkarīgs no vienošanās starp vairumu dalību valstu, proti izmaiņas priekšlikumā, sākotnējā priekšlikumā, proti pati aģentūras struktūra attiecībā uz vietu skaitu, par ko mēs runājam, un atrašanās vietu. Runa ir par to, lai nostiprinātu struktūru, papildus eh, direktoram un izpildu eh, komitejai, lai būtu atbildīgie par datu drošību, kam būtu jānodarbojas ar šo svarīgo jautājumu. Un tad vēl viens finanšu eksperts nepieciešams grāmatvedības jomā. Parasti ar to nodarbojas valdi. Dažas dalība valstis kurām bija īpašas izjūtas, darba grupā ir nākušas klajā ar priekšlikumu, lai šie elementi būtu daļa no struktūras, kas attiecas uz dažādajām jomām, ko es minēju. Tas arī viss priekšstādātāja kungs. Paldies! Mēs uzsāksim tagad debatas. Vispirms uzklāsīsim Kalju kungu, lūdzu. Eu gostaria de recordar que esta Paldies priekšsēdētāji, vēlos atgādināt, ka mēs izmantosim koplēmumu. Tas ir viens no Eiropas parlamenta pilnvarām, un nu, tur mums ir visai liela teikšana. Eiropas parlamenta lomā jābūt svarīgai ne tikai likuma apstiprināšanā, bet mūsu lomā ir jābūt arī ļoti svarīgai uz uh, pārvaldot un kontrolējot šīs aģentūras darbu. Atgādinu, ka mēs vēl neesam uzsākuši darbu ar dažādiem mēnu referentiem. Mēs vēl gaidām priekšlikumu no komisijas. Jo ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, protams, ka būs izmaiņas arī likumdošanā tiecībā uz šīm dokumentiem. Komitei, komisija lēma nākt lejā ar vienu tekstu, vienu regulu. Tā tas tiek piedāvāts. Kādas ir galvenās mūsu bāžas, mūsu galvenās šaubas? Visas dalība valstis nepiedalās visās sistēmās. Tas ir viens. Dažās valstīs ir tāda daļēja līdzdalība tad eh, kā mēs varam nodrošināt juridisko drošību? Un te no šī izrīt vairāk citi jautājumi. Šo iemeslu dēļ šodien vai rīt es nosūtīšu jums vēstuli. Ieteikšu, ka Libe komiteja konsultētos ar juridisko dienestu. Mēs vēlētos saņemt atzinumu par to, vai šīs būtu tas labākais variants. viens juridiskais instruments, kurš attiec uz visām dalību valstīm bez atšķirībām. Protams, ka ir SIS-2, VIS un Eurodac. Un aģentūra pārvaldīs šīs sistēmas ilgtermiņā, kā minēja ir Eiropas komisija. Tā runā arī par citiem ET, IT rīga, rīkiem. Komisija jāsaprot, ka parlamentam ir jābūt iesaistītam, tas ir absolūti fundamentāli, jo, ja šai aģentūrai tiek paredzēts kāds papildus mandāts, tad ir jāievēro atbilstīgais likumdošanas process. Pat ja mēs runājam par uh, eksperimentiem vai kādiem pilotu projektiem, ja jūs paplašināt aģentūras kompetenci, jūs to nevarat darīt uh, likumdevēja, ignorējot likumdevēju Eiropas, aiz Eiropas parlamentu muguras jo tur ir daudz skatām jautājumi, un prezidentūra jau minēja dažus no tiem. Seši varbūt šeit ir galvenie jautājumi. Vispirms jau jautājums par profilu. Vai tiks nodrošināts centralizēts, menedžmenta centralizēta pārvaldība, kā tas ir tagad SIS-1 sistēmā? Citi atkal runā par decentralizētu pārvaldību. kas attiecas uz eh, vietu, Igaunija un Francija ir divi kandid divas kandidātu valstis. Par to tiks lemts padomē. Bet galvenokārt jāzina, ka parlaments netiks iesaistīts šajās debatēs. Tas ir jāapdomā. Tad ir jāraugās, kāda būs dalību valstu loma. Jo dalību valstis ir ļoti atšķirīgā šo sistēmu līdzdalības līmenī. Ir jāprecizē šīs aģentūras pilnvers arī. Nākamais jautājums mums ir arī jāraugās uz šo ēku fizisko drošību, iekārtu fizisko drošību un arī uz datu aizsardzību. Un visbeidzot ir jautājums par datu aizsardzības uh, stiprināšanu, palielināšanu, kas ir absolūts Eiropas parlaments prioritāte. Esmu arī priecīgs dzirdēt, ka Spānijas prezidentūras pārstāvs minēja šo aspektu. Atcaucās uz iniciatīvu, kas pašlaik tiek eh, izskatīta padomē, data aizsardzības biroja izveida. Un arī lai varētu stiprināt attaisardzību. Un visbeidzot, ir parlamenta iesaiste zībā, uh, uz šīs aģentūras darba pāraudzību un kontroli. Tie ir galvenie jautājumi, uz kuriem būs detalizētāk jāraugās. Mums ir komisijas dokuments, mēs varam sākt darbu ar ēnu referentiem. Lai šī komiteja pēc iespējas ātrāk, īsākā laikā varētu izskatīt visus šos priekšlikumus. Jo, protams, pēc parlamenta balsojuma būs sarunas ar padomi, jo šīs ir koplēmuma process, kur parlamentam ir īpaši īpašu lomu. Paldies, Kaliekungs! Thank you very much, uh, Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētājs, saka Ludvards Kundze. Paldies par visiem, visām prezentācijām. Paldies arī referenta. Sacīto, viņš var ietbēties vairākiem jautājumiem, kurus vēlējos uzdot arī attiecībā uz. Uh, mandā, aģentūras mandātu paplašināšanu, lai iekļaut citas datubāzes un sistēmas. Čusvēra, ka mēs, ka nebūtu pieņemams, ja tiktu paplašināts aģentūras pilnvērs kompetences apējot uh, Eiropas parlamentu. Un vēlos vēl papildināt ar to, ka vai jau mums tagad ir kāds priekšstats scenārijs par to, kādas citas datu bāzes varētu tikt pievienotas. Dzirdinam komisārs Mālstrēms kundzes atbildot uz jautājumu. Uzklausīšanas laikā viņa bija apņēmusies veikt tādu kā pārskatu izvērtēt situāciju, kur mēs esam, kur mēs dodamies, runājot par datu apkopošanu Eiropas Savienībā. Un tas, protams, attiecas arī uz datu bāzām, ne tikai pēdējo piecu gadu laikā. Daudz un dažādas uh, iespējas un idejas, uh, kuras virmo gaisā. Atceros, ka pāris gadus atpakaļ runājām. Bija šausmas stāsts par centralizēto pirkstnospiedumu datu bāzi. Un arī, ko varētu no šis brīms uh, lēmuma strādāt. Mēs gribētu dzirdēt no komisijas. Pirmkārt par to, vai. Vai komisārs Mālstrēms kundzes solījums, eh, raucieties, kur mēs dodamies, vai mēs izveidojam kādu ceļu kārtu par mm, datu apkopošanas eh, robežām Eiropas Savienības līmenī. Es to arī gribētu zināt, kā tas notiek manā, protams, manā valstī nacionālā līmenī. Uh, Un, kad tiek runāts par konkrētiem plāniem, ne tikai par spekulācijām, vai šie konkrētie plāni tiks arī prezentēti parlamentam, jo agrāk es redzēju, ka nu, tas īsti nebija skaidrs, protams, vēl arī kolēģi minētie pilotu projekti, nu, viņi bija tā, tāds pārīnas budžetam, un tad kāda tad ir uh, plāna attiecībā uz jaunām datu bāzēm. Vai komisija var kaut ko sacīt konkrētāk jau par nākotnes plāniem? Ne tikai runājot par datu aizsardzību, bet, uh, ja mēs runājam par paplašinātu mandātu, kāds tas varētu būt, ko tur varētu iekļaut? Paldies! Thank you, Mrs. Lutford. Herr Albrecht. Paldies, Albrecht, Kungs, lūdzu. Also aus meiner Sicht ergeben sich hier drei Punkte, die ich für besonders Paldies! Manuprāt, būtu trīs piezīmes izsakāmas, trīs punkti, kas ir ļoti atbilstīgi situācijai. Un par tiem ir jārunā. Vispirms. Lai piedalītos persona, kas ir atbildīga par datu aizsardzību Eiropā. Un ir paredzēts iekšējais eh, datu aizsardzības pārstāvis. Manuprāt, tas ir nepieciešams. Tas ir nepietiekams līmenis. Ir nepieciešams arī Eiropas līmeņa pārstāvis. Otrā piebilde. Izmaksas. Es jautāju, 107 miljoni eiro šai IT aģentūrai, vai tas ir attaisnoti? Ja runa ir vienkārši par to, lai nu, pavadītu šo elektronisko konverģenci. Šķiet, ka tā ir liela summa. Bet, ja runa ir par tehnisko attīstību, runa par sinerģijas attīstību, interoperabilitātes attīstību, nu tad tas ir kaut kas cits. Un tad ir eh, nepieciešams investēt šīs naudiņas, un tad tas būtu pamatoti. Šodien mums tika atkārtots, ka runa ir tikai par tehnisko darbu, nevis par um, datu bāzu konverģenci. Tas ir tas, ko mums šodien teica. Es gribētu uzdot vēlreiz jautājumu, kāpēc? Un vai šie līdzekļi tik tiešām ir attaisnoti šādā gadījumā? Un trešā piebilde - datu aizsardzības principi, cik lielā mērā tas ir ņemts vērā? Regulā 11. apsvērumā es lasu atsauci, bet tekstā es neredzu nekādus saistošus noteikumus attiecībā uz principiem datu aizsardzības jomā, kas kam tiek uzticēts. Es gribētu, lai tas tiek tekstā skaidri norādīts, melns uz balta. Pretējā gadījumā, nu tad mums jāpasaka, uh, ka ir runa par vienkārši tehnisku sadarbību, nevis konverģenci, tas nebūtu īsti atbilstīgi. Nu, ja mēs vien negribam, lai šī datu migrācija pārēja, nu, nenoved pie sinerģijas, interoperabilitātes un tā tālāk. Es gribētu, lai regula tiktu piemērota arī šajā jomā. Paldies! Vielen Dank think some questions have been made. Paldies, vēl kādi jautājumi, komentāri? Daži jautājumi ir uzdot komisijai. Komisija? Vēlaties atbildēt jautājumiem? Merci, monsieur le président. Alors... Paldies, priekšstādātāji. Bija virkne jautājumu, kas attiecās uz datu aizsardzību. Es gribētu vērst uzmanību uz 25. pantu, kas skaidri pasaka, ka regula 45.2001 tiek piemērotā, visu, kas no tā izriet, to starp Eiropas datu aizsardzības eh, pārstāvja kompetenci. Mēs nedomājām, ka šajā tekstā būtu liederīgi iekļaut specifiskus pantus, kas būtu kā parafrāze vai kopija vispārīgiem nosacījumiem, kas pa, pastāv regulā 45.2001. Prātā jāpatur arī tas, runājot par uzdotajiem jautājumiem par budžetu. Uh, ka tā ir tehniska rakstura aģentūra, proti darboties ar tādām jutīgām sistēmām, kam jādarbojas 24 stundas diennaktī, 365 dienas gadā, un tas ir viss, kas paredzēts saskaņā ar juridiskajiem instrumentiem. Attiecībā uz katru no šīm sistēmām budžets eh, apmēram 100 miljoni, kas tika minēti, tas ir budžets trim gadiem, kas ietver arī instalācijas izdevumus, Savukārt šai aģentūrai nebūtu tādu nekādu citu darbību, kā vien tās, kas precīzi paredzēta šajā juridiskajā instrumentā, vai ko tai varētu piešķirt ar papildu juridiskajiem instrumentiem, bet te es varu atkārtot eh, to, ko jau es teicu sākotnējai izsakoties, runa būs par juridisku instrumentu, lai piešķirtu šai aģentūrai kādas jaunas sistēmas vai to attīstību. Tā tad nav riska apiet likumdevēju, es sacītu tā. Es domāju, ka es atbildēju. Tā es tad eh, pārskatu savas piezīmes, es domāju, ka es atbildēju uz vairumu no jautājumiem. Jā, jā, jā, jā, atvainojiet. Uh, Lutfaudas kundzes jautājums. Tas, par ko, kur iesaistās Melstrēmas kundze, mapping vingrinājums, ko viņa minēja, pašlaik tiek īstenots, un, protams, Melstrēmas kundze sniegs savus komitments, angliski mēdz teikt, kad analīze būs pabeigta. Runājot par papildu sistēmām, kā jau tika teikts, tas varētu notikt tikai balstoties uz specifisku juridisko pamatu. Paldies, priekšstādātāja kungs. No? Prezidentūrai būtu kas sakāms? Kēlī kungs, vēlaties noslēgt diskusiju? Only to, to remind Bernard Lutfer, so far Tad runājot par Lutfords koncepcīto, kā es redzu šīs aģentūras mandātu. Nebūs kā informācijas gala patērētāji. Tas nozīmē, ka aģentūra pati. Te nebūs piekļuva datiem. Aģentūra sniegs nepieciešamos rīks, lai varētu piekļūt datiem. lai varētu šī sistēma darboties nepārtraukti visu gadu. Lai katrs policists varētu pārbaudīt sistēmu, piekļūt šai sistēmai un uh, iegūt informāciju īsā laikā, un šeit runāja par sekundēm. Aģentūrām ir, aģentūrā jāsniedz tehniski risinājumi. Uh, lai varētu nodrošināt labu pakalpojumu un tāpat laikā eh, nodrošināt augstu datu aizsardzības līmeni. Bet viņi nezinās, kāda ir, ir datu informācijas saturs. Dažs no šīm bažām, kuras arī uzsver Lutvards kundze, ja lietas tiek izstrādātas labi, Mums Eiropas parlamentam arī likumdošanā ir eh, jāgarantē, ka tas ir tā, kā es to saku. Par aizsardzību komisija atbildē, protams, ka mēs runājam par Eiropas aģentūru un Eiropas datu pāraudzību. Šeit piemērojas eh, viss Eiropas Savienības likumdošana un citu komentāru man vairs nav. Paldies. Jā. Mrs. Lutford. Chairman, forgive me just for... Lutfords kundze, es gribu vērsties pie referenta. Es e, saprotu, ka šī te aģentūra pārvaldīs e, tātad no tehniskā viedokļa šo, šos te datus. Uh, Es gribētu noraidīt ieraisinājums e, par to, ka miedarbība, tehniskā miedarbība nozīmē to, ka notiks apmaiņa starp datubāzēm. Tātad tā tas nav, bet no otras puses. Es domāju, ka pati esamība tam, ka jau pastāv centrāla aģentūra un kopīga pārvaldība – kā arī tehniskā platforma, tas automātiski vēl nenozīmē, ka būs miedarbība starp datubāzēm ar kopīgu piekļuvi informācijai. Un tomēr es domāju, ka mums jābūt modriem, lai tas nekalpotu m, mm, kā pamats kaut kādām pieņēmumam, ka tagad ir centrāla aģentūra un tagad ir kaut kādā veidā vieglāk E, pievienot jaunas Eiropas datubāzes, jo tas ir tāds slinkuma, e, slinkuma domāšana. Bet e, mēs nedrīkstam pieļaut, ka līdz ar centrālas aģentūras esamību mums jau uzreiz būs jaunas datubāzes Eiropā. Thank you, Mrs. Lutford. Paldies, Koeljo kungs, vai jūs gribat ko piebilst? Es domāju, ka Mēs jau esam sapratuši, ka šīs, šis te Rīgs ir e, tātad aģentūrai ir koplēmuma procedūra ar parlamentu, un tas ir skaidri jāpasaka formulējumā, ka nebūs nekādu jaunu funkciju vai datu bāzu vai jaunu kompetenču šai aģentūrai ārpus juridiskā ietvara. Tātad tas, ko koplēmums, koplēmuma procedūrā parlaments ir pieņēmis, tas arī būs. Un to es norādīju komisijai un padomēji, un abas institūcijas zina, eh, ko parlaments par to domā. Un es domāju, ka mums ir vienprātība par šo jautājumu. Mums vajadzētu būt gataviem apstiprināt eh, formulējumu jaunajā aģentūrā un skaidri jāpasaka ja, tas, ko mēs tur patiesībā nedomājam. Paldies Kailju kungam. Es saprotu jūsu piezīmes par šo darba kārtības punktu, un par šo punktu mēs arī beidzam. Un tagad mēs varam skatīt 12. darba kārtības punktu. Uh, kuru mēs skatīsim kopā ar 13. punktu, jo tie abi ir saistīti ar eh, pasažieru datu lietām. Eh, referenta ir Intvelda kundze. 12. punkts eh, runā par nolīgumu starp ES un Austrāliju, par pasažieru datu mm, nodošanu Austrālijas muitas dienestam, un šo nodošanu veids gaisa pārvadātāji. Un 13. ir runa par nolīgumu starp ES un ASV par pasažieru datu nodošanu ASV iekšzemes drošības departamentam. Un arī šeit datus sniedz datu, uh, gaisa pārvadātāji. Mērķis šiem abiem punktiem ir tāds, lai mēs varētu apmainīties viedokļiem, un tad mēs vispirms lūksim Intvelda kundzi kā referenti, lai pastāstītu par jaunāko attīstību abos šajos gadījumos, kas ir saistīti ar datu pārraidi, un arī par to, ko politiskās grupas domā piedāvāt nākamajā plenāra sesijā aprīlī. Pēc tam mēs uzklausīsim komisijas pārstāvi un prezidentūras pārstāvi, un ja viņi ieradīsies, tad mēs uzklausīsim arī pārstāvis no Eiropas datu aizsardzības. Nē, viņi ne, ne, nu, nebūs. Man saka, viņi nebūs. Tātad Hastings kungs, Butarela kungs, abi divi viņi bija šeit paredzēti no datu aizsardzības dienesta, bet tātad viņi neieradīsies. Mēs varēsim komiteja apmainīties viedokļiem. Intvelda kundze, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es centīšos runāt īsi, jo nav jau pirmā reize, ka mēs runājam par šo tikai jaunākā informāciju tiem, kas nav cieši sekojuši atgādina, mēs esam lūgti sniegt piekrišanu diviem starptautiskiem nolīgumiem ar Austrāliju un ASV attiecīgi par datu e, nodošanu, kā referentes ierosināja, ka nevis balsosim uzreiz, ka mēs atliksim balsojumu, jo Eiropas parlaments vienmēr ir negatīvi lūkojies uz šiem abiem nolīgumiem. Ja mēs balsotu uzreiz un noraidītu tos, tad mēs rādītu diezgan lielas nepatikšanas pilsoņiem un gaisa pārvadātājiem. Tāpēc tā vietā es ierosināju atlikt balsojumu. Uh, un lūgt Eiropas komisiju sagatavot priekšlikumus kopējai pieejai, jo papildus šiem diviem nolīgumiem būs jārunā vēlreiz ar Kanādu par līgumu, kurš ir izbeidzies, pie tā vēl atgriezīšos, un mēs zinām, ka ir arī citas valstis, kas grib lūgt uh, šo tādus nolīgumus, tā kā uh, un tad mums varētu būt tāda kopīga atbilde no Eiropas Savienība, kad tāds um, principu kopums attiecībā uz PDR, jeb pasažieru dati reģistru, uh, kuru mēs varētu izmantot visiem starptautiskiem nolūgum, nolīgumiem. Šī te stratēģija ir labi uzņemta gan no manu ēnu referentu puses, par, es gribu jums pateikties par jūsu patīkamu attieksmi, un arī komisijai labi šī ideja uzņemta. Uh, Es, um, padomu tā piesardzīgi uz to skatās, bet uh, starp institūcijiem mums ir vienprātība par šo jautājumu, tas jau ir solis uz priekšu. Kopā ar ēnu referentiem mēs strādājam pie kopīgas rezolūcijas uh, no politiskajām grupām, cerams, ka visām grupām, izsakot stratēģiju, nosakot pamata principus, ko Eiropas parlaments, kuru gribētu izskatīt, jeb uzskatīt par pamata prasībām, jeb apstākļiem, lai būtu piekrišana procedūras beigās, paturot prātā, ka nav svarīgi ne tik vien, ko Eiropas parlaments sagaida no šādiem PDR pakotnes, bet vēl jāiztur pārbaude dažādajās institucionālajās tiesās Eiropas Savienībā, kuras ļoti aktīvi vērtē Eiropas likumdošanu. Es neko vairs neteikšu, jo daži kolēģi jau sāk smaidīt. Par grafiku parlaments grib strādāt pēc iespējas ātri. Mēs gribam pieņemt rezolūciju aprīļa plenērā, un es ceru, ka politiskās grupas man atbalstīs Mēs tiešām lūdzām Eiropas komisiju strādāt ļoti ātri un birokrātisko procedūru. No tāda viedokļa mēs gribam, lai tas viss notiek pēc iespējas ātrāk, pirms sākas vasaras uh, pārtraukums, jeb atvainājuma laiks. Uh, Un tagad konkrēti es mazliet esmu vīlusies, ka mēs nevarējām saņemt atziņumu no Eiropas komisiju par kopīgu pārskatīšanu PDR nolīgumam ar ASV, kā jūs visi zināt, tas ir bijis spēkā kopš 2004. gada un bijuši tikai divas pārskatīšanas 5. gadā un 10. gadā ir bijušas. Un es domāju, ka būtu noderīgi, ja mums būtu ziņojums jau tagad pieejams Es vēl gribētu vairāk zināt par nolīgumu ieviešanu ar Austrāliju un Kanādu, un mm, gribētu būt droši, ka šie te līgumi tiek precīzi pildīti. Otra lieta - mums vajadzētu lūgt vairāk informācijas, un priekšsēdētājiem jau pieminējos par to, ka vajadzētu runāt par jauniem drošības pasākumiem, ko piedāvē ASV drošības departaments. Mm E, tātad skrīnings, pasažieru skrīnings, jeb skenēšana un um, informācija. Un otra lieta, es aicinu padomi sniegt atbildes uz rezolūciju no Eiropas parlamenta no pagājušā, no 2008. gada novembra. Tas, bi, tā bija balstīta uz mūsu priekšlikumu, kuru vairs nav bet tur bija daži būtiski jautājumi šajā rezolūcijā, drīzāk tādu lūgumu, informācijas lūgumu par PDR izmantošanu, bet arī mēs lūdzām informāciju par, par uh, API datiem, kas mums ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc aicinu komi, padomi uh, sniegt mums šo informāciju, cik vien tas ir iespējams ātri. Un tad vēl, lai vai ko mēs darītu, lai vai ko komisija sagatavotu, jāņem vērā darbs, kas pašlaik notiek transatlantijas datu eh, aizsardzības ietvarā. Šorīt mēs par to jau runājām. Un priekšpēdējā piezīme. Es aicināju priekšēdētāju lūgt Eiropas komisijas skaidrojumu par juridisko statusu nolīgumam ar Kanādu, ko es, es esmu dzirdējis visādas interpretācijas par situāciju. Man liekas, ka pašlaik dati tiek nodoti balstoties uz vienpusēju apņemšanos no Kanādas puses lai vai kāda būtu situācija, vai līgums ir spēkā vai nav, es domāju, ka situācija ļoti nevēlam, ka pastāv tāda neskaidrība un to vajag eh, novērst pēc iespējas drīzāk. Un visbeidzot, eh, man patīk tas, ka mums ir laba sadarbība un atbalsts, atbalsts no trešām pusēm un iesaistītajām pusēm. Un tomēr es brīdinu, uh, ka Eiropas parlaments un cits saņem pārāk daudz informācijas un viedokļus un atzinumus, un tad tas var mums tikai reizēm arī kaitēt. Eh, mums vajadzētu mierā un klusumā apsvērt visus šos te jautājumus, lai varētu pieņemt lēmumus. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies, Intvelda kundze. Mm, Priekšsēdētājs pieņems jūsu lūgumus un ierosinājumus. Un tad mēs e, parūpēsimies par šiem lūgumiem. Tālāk dosim vārdu komisijai un prezidentūra. Vai kāds grib runāt komisijas vārdā? Berklei kundze, lūdzu. Thank you, chair, and thank you. Paldies, priekšsētājiem. Paldies par man doto vārdu. Kā mēs teicām iepriekš, Mēs varam atbalstīt referents eh, teikto ideju strādāt pie visaptvarošākas pieejas. Arī pieņemam zināšanai aicinājumu uz tā saucamo vienoto principu izveidu attiecībā uz PDR izmantošanu gan mūsu ārējā politikā, gan arī iekšpolitikā. Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka Eiropas parlaments vēlas pieņemt rezolūciju jau aprīlī. Tas ievērojami palīdzēs komisijai skatīt detalizētāk kritē, tos kritērijus, kādus parlaments vēlas izpildīt un īstenot. Un tu izmantosim šos kritērijus, sagatavojot dažādos instrumentus, pēd, izveidojot pēdējo pakotni. Uh, kur uh, arī būs komisijas paziņojums par uh, pēdējo izmantošanu mūsu ārējās attiecībās, runāt par vairākiem arī mandātiem un par PDR sistēmu kopumā. Protams, jo būs lielāka konsekvence, jo tas būs labāks un jo tas būs labāk, bet uh, mums par to jāvienojas pēc iespējas uh, ātrāk. Līdz ar to esam ļoti priecīgi dzirdēt, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi strādā pie šī rezolūcijas dokumenta. Komisija darīs visu iespējamo, lai strādātu pēc iespējas ātrāk, lai sasniegtu vienošanos eh, komisijā par dažādiem instrumentiem, kurus jau minēju, bet nu, tas varētu aizņemt zinām laiku. Mums ir arī jāprecizē ar komisāru mūsu darba grafiks, un tad jau vēlāk runāsim vēl konkrētāk. Un jā, vēl kolēģi atgādina, ka jāmin pavisam īsi ziņojums. Uz, uh, ASV PDR nolīgumu un ir arī apstiprinājums tam astoņas kundas, ka ziņojumu mēs nosūtīsim parlamentam tuvākajās dienās krietni pirms eh, aprīļa plenārsēdes tuvākajās dienās, varbūt pat rīt vai piekdien, eh, jūs saņemsiet šo dokumentu. Paldies! Paldies! Prezidentūra. Kāds vēlas lūdzu izteikties, lūdzu? Sí, muchas gracias, señor presidente, por <clears throat> darnos la oportunidad. Paldies priekšsēdētājā kungs par iz, nu, iespēju izskaidrot prezidentūras viedokli šajā jautājumā. Man jāsaka, ka pagaidām ir politiskas debates padomē par šo jautājumu. Sagaidot detalizētāku parlamenta priekšlikumu. Mēs ļoti uzmanīgi sekojam visam, un mēs uh, uzturam kontaktus ar referentu, lai sagatavotu augsni, un lai mēs varētu nonākt pie kopīgas nostājas, kopīgām vadlīnijām, kas mums ļautu tad pieņemt politisku nostāju šajā ziņā. Ir bijuši viedokļu apmaiņā ar dalību valstīm darba grupā Un sākotnējie rezultāti, ko mēs esam ieguvuši, ir lielākoties pozitīvi. Pozitīvi attiecībā uz šo pragmatisko pieeju, ko mēs e, pieņemam, lai mums nebūtu juridiskā vakūma, kas varētu atstāt e, nopietnas sekas uz Eiropas Savienību, uz pasažieriem. Un mūsuprāt, tātad Orientācija ir pozitīva, lai saglabātu status quo, pastāvošās vienošanās, visā tajā laikā, kad mēs progresēsim un nonāksim pie konsensa starp iestādēm. Attiecībā uz ārēju vienošanos par Eiropas PDR. Bet, protams, ir zināmas idejas, kas ir eh, nodotas jau nosūtītas prezidentūrai visaugstākajā līmenī pie tam. Līdz ar to mums jau ir kaut kādas norādes. Vispirms. Uztvere ir tāda, ka pastāvošās vienāš, vienošanās, par kurām parlamentam ir jāizsakās, nenozīmē, ka Parlamentam tiek prasīts izteikties tikai par šo jautājumu, nevis par citiem. Manuprāt, būtu visnotaļ atbilstīgi, ja mēs virzītos uz priekšu par visiem līgumiem, visām vienošanās formām. Bet mums katrā gadījumā ir svarīgi ņemt vērā, ka ir atšķirīgas situācijas un atšķirīgs konteksts. Otrakārt, vairums dalību valstu, liela daļa vismaz, uzstāja ka nepieciešams nonākt pie Eiropas pasažieru datu reģistra PDR. Mēs esam debatējuši vismaz divus gadus par komisijas iesniegto priekšlikumu, ir pamat lēmums, kas vairs nav spēkā sakarā ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā, un pašlaik galdā nav likts priekšlikums, bet, kā mēdz teikt, ir vēlme virzīties uz priekšu, lai mēs varētu pieņemt lēmumu par šo sistēmu. Un te no komisijas puses ir nepieciešams likumdošanas priekšlikums. Kā jūs zināt, tas figurēs starp Stokholmas programmas prioritātēm. Lūk, tas ir tas, ko es jums varēju teikt pagaidām. Padome gaida kopējas izvērtēšanas rezultātus PDR kopā ar ASV, ko, eh, par ko bija runā komisijā jau februārī, un mēs sagaidām, ka tas tiks darīts publisks vai vismaz iesniegts mums visdrīzākajā laikā. Tas ir tas, ko es pagaidām jums varēju teikt. Mums ir pozitīva attieksme attiecībā uz zināmām orientācijām, zināmiem priekšlikumiem, lai mums būtu atbilstīga orientācija. Un mēs ceram, ka parlaments visdrīzākajā laikā pieņems rezolūciju par pamata principiem, un tas mums kopā ļaus virzīties uz priekšu, balstoties uz priekšlikumu, kas jāiesniedz komisijai. Un tas ļaus padomēji sākt materializāciju un konkretizāciju šim priekšlikumam. Protams, te ir eh, jāņem vērā, ka tas ir koplēmums, kas pastāv šajā gadījumā sakarā ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos. Paldies! Paldies! Paldies, ir ieteikums eh, Mitevēldes kundze, ka mēs varam pārcelt balsojumu, lai izstrādātu nostāju, un mēs gribētu arī dzirdēt no politiskajām grupām un no atsevišķiem deputātiem Libe komitejā, kuri vēlas izteikties. Voskungs, lūdzu. Paldies! Gribētu sirsnīgi pateikties referentes kundzei par lielisko sadarbības garu, un es ceru, ka mēs turpināsim tādā pašā gaisotnē. Pēc būtības runājot, es piekrītu priekšlikumam atlikt balsojumu vairāku iemeslu dēļ. Nevajadzētu pieņemt nepārdomātu lēmumu. Tas ir ļoti svarīgi. Izvairīties no jebkāda riska gan pārvadātājiem, gan mūsu līdzpilsoņiem, pasažieriem. Un mēs negribam arī, mēs nedomājam, ka ir drošības ziņā vakums pašlaik. Datu bū, aizsardzība ir būtisks elements, un manuprāt ir svarīgi, lai parlamentam būtu iespēja pieņemt tādu skaidru un saprotamu lēmumu, jo te ir jutīgi jautājumi saistībā ar trešajām valstīm, tāpēc Eiropas parlamentam ir jāizsver visas iespējas un visi varianti. Un tas mums ļaus, tā kā ir gana daudz lūgumu, kas likti galdā, uh, un ko mēs jau sagaidījām, ka būtu labi, ja parlaments varētu izteikties, nu, saskaņā ar principiem, kas tiks piemēroti ne tikai e, šai gadījumā, bet arī citos nākotnē. Jā, tā tad jā, lai mēs atliktu balsojumu, un aprīlī eventuāli mēs vēl iespējams varēsim jau pieņemt lēmumu. Runājot par jautājumu, ka cik nepieciešami ir dati. Es varu tikai iedvesmoties no ekspertu teiktā, manuprāt, šeit ir joprojām jāturpina pārdomas. Varbūt, ka vajadzētu tiešām uzstāt uz to, ka šie PDR datiem, nu, ko tie dod vairāk nekā jau citi jau pastāvošie dati. Uh, To vajadzētu zināt detalizētāk. Un beigās gribētu pateikties padomē un komisijai, kas piekrīt šai domai par balsojuma atlikšanu. Es domāju, ka galvenais uh, parlamentam ir datu aizsardzība un redzēt, kā to tiešām var izdarīt. Tas tik noteikts balsojumu. Äh, Paldies, priekšstādātāja kungs. Tātad, kas tā reakcija uz uh, šo jautājumu? Es neesmu īpaši entuziasmēta, bet mani pārliecināja. Pamatnosacījumi PDR ir atšķirīgi un ir, ir ļoti pamatots priekšlikums uh, atlikt balsojumu. Mani pārliecināja, kaut arī sākumā es nebiju īpaši iedvesmot no šāda priekšlikuma. Tomēr tam nevajadzētu novest pie tā, lai jauns lēmums tiktu atlikts uz nenoteiktu laiku, jo mums tomēr ir jārunā par to, kāpēc ir šie dati, kāpēc tie ir vajadzīgi, tas viss ir skaidrs, un tas nav nekāds jaunums Eiropas parlamentam. Rezolūcija aprīlī, nu, referentes kundze pieminēja, nu, ir pārņēmusi jau visas rezolūcijas, kas Eiropas parlamentā ir pieņemtas, un tie ir nosacījumi. Uh, Tie ir elementi, kas nosaka mūsu piekrišanu eh, PDR vienošanās. Jā, mēs piekrītam, lai balsojums tiktu pārcelts, bet mēs gribam, lai lēmums tiktu pieņemts pēc iespējas ātrāk, lai tas netiktu atlikts uz nenoteiktu laiku. Runāju par datu konfidencialitāti, par datu izmantošanu un citas starpā mums ir ticis teikts dažkārt, ka cīņa pret terorismu šeit nav prioritāte, ka datus var izmantot citiem mērķiem. Šeit vajadzētu definēt, kas ir šie citi mērķi, kāpēc šie dati tiek izmantoti, vai tas ir proporcionāli, samērīgi. Un tad ir pilsoņu tiesība jautājums, kas ir ļoti būtisks. Tas nav nekas jauns. Debatas jau ir senas, un es ceru, ka ļoti, ļoti drīz mums būs jauna versija, un drīz mēs varēsim pieņemt lēmumu. Von meiner Seite, ich würde immer ganz gerne nochmal. Äh, Albrehta kungs, paldies! Es no savas puses arī gribētu pateikties visiem, bet gribētu precizēt, kā šī sistēma darbojas. Runa ir par datu bāzi, ir gaisa pārvadātāji, ko, kas sniedz šos datus, daudz datu. Un mēs precīzi nezinām, kam ir un kur ir pieeja un kad. Mēs nezinām, kāda ceļojuma aģentūra, kāds pārvadātājs, kāda administrācija uh, ir gūst pieeju šiem datiem un kas ir juridiskais pamats. Runa ir ne tikai par ceļojumiem, ir daudz informācijas, kas tur tiek ietverta, un, manuprāt, visa šī sistēma informācijas savākšana attiecībā uz pasažieriem būtu jāpārskata. Manuprāt, uh, Mums šeit ir pretruna ar datu aizsardzību. Mēs nezinām, kas un kādiem datiem, ar kādiem apstākļiem un kādos nosacījumos var uh, gūt pieju. Uh, pra praktiski būtu iespējams, ja tā varētu teikt, ka terorists, potenciāls vai reāls, izveido ceļojumu aģentūru un tādējādi gūst pieeju uh, saviem pasažiera datiem un svītrotos. Tas ir iespējams, un tas varētu sagādāt problēmas. Runājot par uh, ceļotāju datu novērtēšanu, vai tas tiešām ir efektīvi cīņā pret terorismu? Uh, Tas rada zināmas šaubas vēl jau vairāk, tāpēc, ka e, dati par novērtēšanu vēl nav pieejami. Es domāju par to revīzijas ziņojumu, ko mums iesniegs komisija. Tas ir svarīgi. Un visi konstitucionālie jautājumi. Tātad administrācija piekļuve datiem. Sākotnējā vienošanās, lai nodotu datus Manuprāt, tas neatbilst kopienas tiesībām. Hartas 8. pants un uh, Eiropas cilvēktiesību konvencija par privāto dzīvi. Te ir pretrunā starptautiskajām tiesībām un pašlaik ir svarīgi, lai parlaments noraidītu šādu vienošanos. Bet mums kā parlamentam ir zināma atbildība jaunajai komisijai un padomē mēs nu, gribam dot iespēju vest sarunas ar ASV, un tāpēc ir jārada vislabākie apstākļi šādām sarunām. Mēs pašlaik paciešam tādu situāciju, kad piekļuve datiem ir iespējama balstoties uz nelikumīgu juridisko pamatu. Un eh, komisija un Padomē jārunā par jaunu vienošanos, kas noteikti daudz stingrākus noteikumus šajā jomā. Vismaz tā es skatos uz šo lietu. Un šādu strupceļu var pieļaut tikai tad, ja tas ir samērīgi, pamatoti, ja tas notiek jaunu sarunu ietvaros, lai radītu jaunākus un labākus nosacījumus. Mēs nevaram atbalstīt mandātu, saskaņā ar kuru konstitucionālās tiesības tiktu iemainītas pret piezemēšanās tiesībām. Eiropas Savienība to nevar akceptēt. Runa ir par konstitucion konstitucionālo tiesību principiem, ko mēs sākam apšaubīt, un tas ir skaidri jāpasaka mūsu amerikāņu kolēģiem. Paldies! Vārds tavarēsa kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Uzklausot uh, Sofijas piedāvāto stratēģiju, var piln, principā piekrist uh, šai stratēģijai un pārāk detaļās neiedziļināšos. Manuprāt, pieeja ir ļoti laba, tā ļo, arī no komisijas un pārdomas puses ļoti nopietna attieksme. Mums uh, šie jautājumi ir arī jāskata. Pavisam drīz nedomāju, ka tas radīs problēmas pilsoņiem, aviokompānijām vai citām nozarēm. Es varu piekrist tam, ka mēs pārceļām balsojumu, piekrīt Sofijas Interveldes piedāvātajai stratēģijai. Bet es domāju, ka daudz komentāru, kur tik izteikti pamatā, ir tāda, ka komiteja nobažīsies, ka mēs neskatījām solis pa solis priekšām, bet ka mēs ejam uz atpakaļ. Uh, Mēs runājām par jautājumiem ar banku darījumiem, un mēs skatījāmies uz banku sektoru, un tagad mēs skatāmies uz pasažieru datiem un avio kampānijām. Un tad mēs uh, sākam sarunas ar ASV. ASV bieži vien strādā tieši ar divpusējām attiecībām, kur mēs neesam konkrēti iesaistīti. Jā, bet uh, Mums arī vajadzētu būt tādām pat privilēģijām kā ASV. Bieži vien mēs esam sarunās ar uh, valstīm, kuras vēlas piekļūt Eiropas Savienības datiem, un tas ir līdzīgi kā tirzniecības nolīgumiem. Jāpiemēro tie paši principi, jānodrošina attiecīgā kvalitāte. Rēdings kundz komisārs saka, viņa pārstrādās šo visu noteiktu galvenos principus. Bet tie nenāk no principu jautājuma kā tāda, bet tie nāk no esošās institūcijas eh, prakses. Mēs izmantojam šeit priekšsardā prezidentā, prezidenta principu. Mums ir ļoti apjomīgs datu bāzes, kuras ir izveidotas izmantojot apjomīgi informācijas tehnoloģiju struktūru. Manuprāt, šeit ir absolūts politisks vakums, Mēs varam izmantot šos datus cīņā pret noziedzību labi. Identitātes noziegums, nu, zādzība ir noziegums, un tas kļūst aizvien izplatītāks. Mums nav nekāda dāta par šo. Mēs zinām, ka eh, šīs dākšanas saistīta ar banku datu bāzēm. Jā, labi, bankām nav nekāda skaidra par šo, jo tas nāks par sliktu viņu biznesam. mēs varam cīnīties pret vienu noziegumu veidu, bet veicināt citu, un tas tam varētu būt ļoti negatīva ietekmes pilsoņu dzīvēm. Es neesmu eksperts šajā jomā, bet uh, ik reiz, kad ir kādas tehnoloģiskas transformācijas, tad mums ir uh, jāsniedz nepieciešamā juridiska atbilde. Mums nav likumdošanas eh, mandāta, lai varētu risināt visus šos jautājumus, bet mēs pārsvaram sabiedrību, līdz ar to mums ir sociāls mandāts to darīt. Kā tu teici, Sofija, vēl ir vispārīgi principi, kuriem mēs varam dot savu priekrišanu. Tur jācīnās pret dažādiem noziegumiem. Bet ir šie pamatprincipi, kurus mēs varam piemērot Swiftam, PDR, Facebook, e-pastam un tam līdzīgi. Galvenokārt, manuprāt, mēs vienkārši šeit konstatējam, ka tiek ļaunprātīgi izmantot privātie dati. Un es no savas puses vēlos teikt, ka komisijai vajadzētu ļoti nopietni ņemt vērā komitejas paustās bāžas. Dažkārt mums ir vienkārši jāpaskatās no malas uz principiem, pirms mēs sākam izstrādāt konkrētu politiku. Labi, mums ir apņemšanās par cilvēktiesībām, bet dātu aizsardzība ir ļoti svarīga daļa. Mums ir jāizsana sarunas ar, jums nu ir konkrēts iecers. Uh, Jāatrunā konkrēti pamatprincipi, runājot, piemēram, ar Ķīnu un tādā uh, arābīm citām valstīm. Paldies! Ir absolūti nājas jautājums, Bronskungs, bet Bet pirms jūs iekāpjat lidmašīnā dodoties uz Austrālijā, avio kompānija pieprasa eh, jums vīzu, vai tā būtu drukāta vai elektroniski. Līdz ar to eh, informācija tiek nodota, jebkurā gadījumā, vai tas ir muļķīgs jautājums, kādēļ viņi vēlas to pašu informāciju saņemt divreiz. Paldies, vai ir kādi citi jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Tad atgriežamies pie referentes, bet, bet varbūt pirms tam komisija un prezidentūra vēlas vēl reaģēt dzirdēto. Pirms, pirms dod vārdu referents kundzei, nē, komentāru nav, tad vārds Intvelds kundzei. Tas bija galvenais jautājums, tas nebija galīgi muļķīgs jautājums. Un es arī sākšu ar to. Tas ir viens no jautājumiem, kurš ir jāatbild padomē jāsniedz atbildi. Jautājums, ka tika uzdots 2008. gada novembra rezolūcijā. Vēlreiz to uzsverot, vēršoties īpaši pie padomas. Mums šeit ir nepieciešams demonstrēt nepieciešamību un arī proporcionalitāti. Ne tikai uz PDR liederību, bet arī nepieciešamību uh, zināt, šo mazu datu apkopošanu mēs nerunājam par PDR izmantošanu. Mēs runājam šeit par masveidu datu apkopošanu. Ir jāprecizē PDR izmantošanu. Ne tikai atcerošu STD datiem un citiem datiem, kas jau ir izmantoti. Dati, kas tiek izmantot, lai identificētu cilvēkus. PDR dati ir tādi uzvedības dati, ne, tie netiek izmantot, lai kādu identificētu. Lai identificētu cilvēku, tad ir advanced passenger data, pastas dati un uh, jūsu ceļojuma uh, detaļas. PDR dati nevar tikt izmantot, lai kādu identificētu, jo tie ir dati, kurus mēs sniedzam rezervācijas sistēmai, kad mēs rezervējam biļeti. Ja es Miki Maus vārdā rezervēju biļeti. Pat tas, kā rakstīts, man, kā mans vārds ir rakstīts arī šīs dienas darbkārtībā, tas ir neprecīzi un nekad ne, Tas nekad nav precīzi atspūļos, pa ģimenēm mēs nevaram vienoties, kā pareizi rakstīt eh, mūsu uzvārdu. Pēdējā dāti nevar tikt izmantot šim mērķim. Tādēļ ir nepieciešams demonstrēt šo datu, parādīt šo datu nepieciešamību. Nu tikai Eiropas parlamentam vēlreiz atgādīt to. Tas ir arī jānorāda dažādām nacionālām konstitucionālajām tiesām ir jāpārliecina konstitucionālās konstitucionālā tiesa Karlsruē, ka tas ir proporcionāli, samērīgi. Ja jūs uzskatāt, ka es esmu strikti, tad viņi ir daudz ļaun striktāki. Par priekšlikumu pārcelt balsojumu, kā Sipo kundze, Albrecht kungs, kungs, es jau strādāju pie šī jautājuma kopš 4. gada. Arī mans pārtīs priekš, eh, priekšsēdz strādāja par šo jautājumu līdz trešam gadam, ja viņi jūs eh, aicinām balsot par to visu un to visu norādīt, teikt, jā, labi, bet, eh, manuprāt, tas būtu absolūti neāt bezatbildīgi. Būtu daudz konstruktīvāk izmantot šo situāciju, lai mēs nonāktu pie daudz labāka risinājuma, bet vēlreiz atgādīju padomēnu komisijai, kur ir tagad mūsu jaunie sabiedrotie, ka balsojums nav atcelts, balsojums joprojām ir aktuāls. Šeit es piekrītu arī Sipels kundzes sacītēm, kas ir nepieciešams atrast priekšlikums, un jā, tam ir jābūt ļoti augstas kvalitātes priekšlikumam. Un, nu, tas ir jāizniedz ātri, un vēl viens praktisks komentārs Līdz šim neesmu vēl izdalījusi, izplatījusi rezolūciju, jo domāju, ka vispirms mums ar ēnu referentiem vajadzētu vienoties par tekstu, pirms es to izplatu. Es to neizplatīšu, pirms mēs nebūsim vienojušies par tekstu, bet tik līdz šī vienošanās būs panākta, varu visus pār, visiem apliecināt, ka jūs saņemsiet šo tekstu, tas mums tikai palīdzēs nodrošināts pozitīvi balsojumu aprīlī. Paldies! Paldies, Intvēlds kundze. Es īsti nekad neesmu zinājis, kā pareizi izrunāt jūsu uzvārdu. Intvēlds kundze, jā, pareizi. Vairāk vai mazāk. Paldies, un tagad ir šķiet, ka vienprātība par jūsu priekšlikumu. Mēs pārliekam uz vēlāk lāk balsojumu. Arī deputāti paudu viedokli un piekrit šai idejai, un tas arī viss, jo mēs esam atrunājuši visus punktus, kuri bija iekļauti mūsu pēcpusdienas sesijā. Tādējādi noslēgsim darbu tagad, un rītdien sāksim darbu desmitos. Un rīt būs balsojums. Lūdzu, elektroniskās kartas neaizmirstiet. Paldies!